Nākamais darba kārtības punkts ir kopējais debats par cilvēktiesībām. Un mums ir komisijas priekšsēdētāja vietniece Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos eh, paziņojums. Eh, 2008. gada ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē un Hēdī Hautala ziņojums par Eiropas Savienības politiku cilvēkies tiesība aizstāvju atbalstam, kā arī mutiski jautājumi padomēji un komisijai par spīdzināšanai izmantotu priekšmetu tirzniecību. Entramos, por lo tanto, en primer lugar. Un pirmkārt mēs sāksim ar kolēģis Hautals uzstāšanos uz četrām minūtēm kā referentei. Viņai tiek dots vārds. Kiitos paljon, arvoisa puhemies. Ja... Haluais... Paldies, priekšsēdētājs. Vispirms es gribētu paust uh, savu prieku pār to, ka notiek šīs debates. Padziļinātās debatas par cilvēku tiesībām pasaulē, un it īpaši esam pateicīgi par to, ka kopā ar mums ir augstā pārstāve Aštonas kundze Iesākumā es gribētu eh, prezentēt jums eh, ārlietu komitejas ziņojumu, kura mērķis ir uzlabot eh, cilvēktiesību aizstāvju situāciju pasaulē. Mēs no, pa visiem iespējamiem kanāliem saņemam, saņemam signālus un lūgumus no cilvēkiem, kuri ļoti bieži riskē ar savām dzīvībām, lai stāvētu uh, Eh, cilvēktiesības. Mēs saņemam lūgumrakstus un ziņojums no visiem kontinentiem, un ļoti bieži mēs pat nespējam noteikt, eh, kas tad īsti ir cilvēktiesību aizstāvis. Tie ir uh, žurnālisti, atbalstītāji, juristi, tie ir cilvēki, kuri paši pēc savas iniciatīvas aizstāva Eh, citu tiesības. Un man bija tā privilēģija sagatavot šo iniciatīvas ziņojumu, un, manuprāt, cilvēka tiesība aizstāvju aizsardzība ir ļoti būtiskā sastāvdaļa cilvēktiesību politikā, un esam pārliecināti, ka Eiropas Savienība var darīt vēl daudz vairāk. Eh, parlaments, augstā pārstāve, ārējās darbības dienests Un kopumā Eiropas Savienība var sadarboties daudz ciešāk ar pārējiem starptautiskajiem spēlētājiem šajā jomā. Es domāju, šeit var Eiropas eh, padomi un par apvienotajām nācijām, kā arī ar daudzām eh, pilsoniskajās sabiedrības organizācijām, daudzajām NVO, ar kurām mēs sadarbojamies. Tāpat arī ņemot vērā to, kas e, stājoties spēkā Lisabonas līgumam mūsu rīcībā ir jauni instrumenti, lai mēs varētu labāk aizsargāt un aizstāvēt cilvēktiesību aizstāvis. Un šajā ziņojumā ir vairākas idejas prezentētas, ne visas no tām ir jaunas, taču es gribētu likt uzsvaru uz lieliskajām domām, kas ir un idejām, kas ir pastāvējušas, bet vēl aizvien nav īstenots praksē, piemēram, Čehijas prezidentūras laikā Eh, izskanēja priekšlikums veidot eh, Eh, aizsākt pilsētu tīklu. Tā saucamo eh, angļu, angļu valodā šī iniciatīva tika dēvēta par shelter cities, ņemot vērā to, ka ļoti bieži cilvēktiesība aizstāvi rīko, rīkojas un strādā ekstrēmos apstākļos. Un šī eh, iniciatīva guva atbalstu ļoti daudzās pilsoņu organizācijās un ļoti daudzas jau strādā šajā virzienā, lai veidotu aizsarg pilsētas. Tāpat arī es gribētu pasvītrot to, ka e, cilvēktiesība aizstāvis, kurš strādā sarežģītos apstākļos, viņam ir ļoti ātri bieži vien jāatstāj sava valsts. Un mūsu ārlietu ministrijas un mūsu pārstāvi ir bieži vien gatavi palīdzēt. Tādējādi tā autoritāte, tā instancē, kurai piekrīt e, vīzas izsniegšana ir ļoti nozīmīga instance šeit. Treškārt, ir svarīgi pasvītrot to, ka Eiropas e, parlaments un e, nākotnes ārējās darbības dienests rēķinās ar kontaktpersonām, kas ir atbildīgas par cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību. Tāpat arī ziņojumā šis fakts ir pasvītrots un tiek piedāvāts, ka tad, kad augstie pārstāvji vai komisijas pārstāvi un parlamenta pārstāvji izveido kontaktus ar cilvēktiesību aizstāvjiem, ir nepieciešams īstenot mūsu dotos solījumus, eh, lai varētu aizstāvēt šīs personas svarīgos brīžos. Paldies! Nākošais runātājs ir Albertīni kungs. Viņa rīcībā ir piecas minūtes. Cilvēku, starptautiskā cilvēktiesība deklarācijā ir teikts, ka uh, nevienu cilvēku nedrīkst spīdzināt vai pret viņu pazemojoši izturēties, un tas attiecas visos apstākļos starptautiskajās tiesībās, un starptautiskās tiesības attiecas uz visām valstīm vienādi. Vispārējā ja dekla, pēc vispārējās deklarācijas ir arī ANO cilvēktiesību konvencija un ir citi nolīgumi, kas aizliedz spīdzināšanu, un Eiropas Savienības dalībās ļoti nopietni izturs pret šīm prasībām. Nākamajā nedēļā būs arī īpaša diena, kas ir veltīts ap, spīdzināšanas apkarošanai. Spīdzināšanas apkarošana ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm, un lai cīnītos par šo morālo prasību, mums ir nepieciešams īpaši uzmanīgi uh, izturēties pret eh, un, un sekot līdzi, kas notiek ar tēm tām precēm, kas tiek izmantotas spīdzināšanai. Regulas mērķis ir eh, panākt būtisks solis priekš, ka tas tiks pieņemts un to arī vēlas panākt ANO īpašais referents spīdzināšanas apkarošanai. Ir panākt startautisku regulējumu šajā jomā. Uh, Diemžēl tad, kad mēs īstenojām šāds tirdzniecības kontrols instrumentu, tas nebija ideāls, un tikai dažas dalība valsts iesniedz ikgadējos ziņojumus saskaņā ar 13. pantu šajā regulā. Attiecībā uz uh, tādu preču eksportu, kas varētu tikt īstenot spīdzināšanai. Uh, Tas ir ļoti būtiski, lai ja panāktu regulas īstenošanu. Runājot par licencēšanas analīzi, daudz jautājumu tika uzdot par eh, galīgo preču pielietojumu. Un, kas attiecas uz šo licencēšanu, tad eh, te ir jābūt eh, dziļākai politiskajai analīzei pirms tiek dot zaļā gaisma licences piešķiršanai. Uh, Komisijas sniedz informāciju par sodiem gadījumos, ja šī padoms regula tiek pārkāpta, tas ir 17. pantā minēts. Un tas gan nav pārāk plašs risinājums. Pirms četriem gadiem preču saraksts, kas ir iekļauts pielikumos, būtu jāatjaunina cilvēks ir ļoti ļauna un var likties, ka cilvēks eh, ka, ka ir ierobežots iespējas īstenot spīdzināšanu, bet līdz ar tehnoloģisko attīstību, diemžēl arī šajā ziņā ir mm, lietas virzījušās uz priekšu. Un tāpēc parlamentā mēs cenšamies garantēt, ka dali, Eiropas Savienības dalība valsts un pat Eiropas Savienība uh, būs uzdevuma augstumā stājoties pretī pret šiem, iz, šiem izaicinājumiem. Mēs, kā demokrātiski ievēlēti deputāti, mums ir pienākums raudzīties, lai institūcija darbotos demokrātiski un caurskatām, un tāpēc mums ir jābūt, mūsu rīcībā jābūt informācijai, kas tiek darīts, lai panāktu pilnīgi šīs rezolūcijas ievērošanu. Tāpat mums arī jādomā par pasākumiem, kas varētu uzlabot situāciju nākotnē. Mēs vēlamies uzteikt tos sojas, kurus ir eh, pieņēmusi komiteja, kas eh, pārāk šīs regulas īstenošana. Tas ir svarīgs solis uz priekšu, bet neaizmirsīsim, ka regula 136, ko pieņems padome, nav tikai tūkši darbi, bet tas ir arī ļoti vitāli svarīgs instruments, kas ir jāpielieto tagad. Paldies! Paldies Albertīnī kungam! Nākošais runātājs. Uh kā mutiskā jautājuma autors Vitāls Moreira uz piecām minūtēm. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, vicepriekšsēdētājs kundze un augstā pārstāve. Dargie kolēģi, starptautiskās tirzniecības eh, komitejas vārdā es gribētu šeit attaisnot to Eh, mutisko jautājumu, kas eh, eh, tiek uzdots par, ar kuriem, ar kuru palīdzību varētu tikt aizliegts spīdzināšanai izmantojamu rīku tirzniecību. Kāda varētu tikt izmantoti lai nodarītu ne, neciešamas ciešamas, īstenot nāvisodu, un kā arī ņemot eh, vērā to, ka eh, eh, tiek, ka mēs aicinām komisiju regu, sagatavot dokumentus, lai varētu regulēt šādu rīku apriti un tirzniecību saskaņā ar regulu 1236, kas ir pieņemts 2005. E, gada 27. jūnijā. Un pirmo reizi tiek ieviesta saistoša kontrole veselai rindai rīku, kas varētu tikt izmantoti cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos. Tad tomēr nav iekļaut iekļauti militārā ekipējuma un militāro rīku sarakstī, kas ir dalība valstu rīcībā, un tiek aizliegts importēt un eksportēt rīkus, kas ir paredzēti šādiem mērķiem. Tāpat arī tiek pakļauti īpašiem noteikumiem atsevišķa preču grupa kuru sarakstu ir izstrādājuši dalību valstis. Š, š, šī dokumenta piektais pants ir virzības priekša cilvēktiesība aizstāvībā, cilvēku cieņu saglabēšanā un jautājumi, kas tajā ir norādīti, ir iekļauti e, cilvēka Eh, tiesību eh, hartas pašā centrā. Já foi referido, o relator especial das Nações Unidas para a tortura saudou o regulamento. Un eh, ņemot vērā apvienoto nāciju instrumentu ciņā pret spīdzināšanu, ir sagatavot šīs dokuments kā modelis, pie kura varētu pie, pie, turēties arī citas valsts. Taču, dargie kolēģi, kam kalpo reglaments un regula, ja tas netiek piemērots? Kā mēs varam zināt, vai adekvāti e, piemērojot šī regula, mē, ja netiek saņemti gada ziņojumi par to, kā e, š, šī regula e, tiek īstenota, un tikai septiņas valstis ir sniegušas informāciju par atsevišķu rīku un izstrādājumu izgatavošanu un apriti. Tas nav pietiekami, lai varētu analizēt situāciju. Mēs nevaram turpināt uzskatīt, ka Eiropas Savienības eh, dalībvalstis eh, piever acis eh, pret aizliegtu rīku, aizliegtu izstrādājumu ražošanu un tirzniecību. Pirmkārt, dalībvalstīm ir jānorāda, ka dalībvalstīm ir jāievēro regula un jāiesniedz gada ziņojumi par aktivitātēm šajā jomā ar detalizētu e, informāciju, kas dod iespēju adekvāti kontrolēt e, šos ziņojumus e, it īpaši runājot par importa, eksporta apjomu saņēmēju valstīm, izcelsmes valstīm, lēmumiem, kas ir pieņemti katrā konkrē, konkrētajā gadījumā. Ziņojumā ir jānorāda šie punkti un ir jāzina, kādi ir pasākumi, kas ir pa, paredzēti pārkāpjot uh, šo regulējumu no E, tirzniecības operatoru puses. Un visbeidzot iemesli, lai atjaunotu regulu, it īpaši ņemot vērā pielikumos uzskaitīto. Dāmas un kungi, šī regula ir paredzēta cilvēktiesību aizsardzībai un ar tā palīdzību varētu aizliegt atsevišķu uh, pro, rīku un izstrādājumu aizliegšanu kurus nedrīkst izmantot eh, spīdzināšanai vai nogalināšanai. Un tāpēc eh, ir nopietni jāstrādā pie tā, lai Eiropas Savienība varētu turēt sekot šim modelim. Paldies, paldies. Tagad mēs dodam vārdu Āštons kundzei, lai varētu eh, sniegt atbildes uz uzdotiem jautājumiem. Priekšsēdētāja kungs, eh, deputāti, man ir ar lielu prieku es eh, runāju par cilvēktiesībām šajā ēkā. Bieži parlaments ir norādījis, ka vēlas veicināt šī, šīs te politikas attīstību. Eiropas Savienībā cilvēktiesības ir mūsu identitātes un mūsu darbību pamatā, mūsu vēsturē. Uh, ir pierādījumi tam, kā efektīvi visas šīs tiesības tiek ievērotas un piemērotas 27 dalību valstīs. Tāpēc ir loģiski, ka mēs esam izveidojuši labus mehānismus, lai veicinātu šo vērtību ievērošanu dažādās vietās. Runājot par, kā tas ir norādīts eh, cilvēktiesību un demokrātijas ziņojumā visā pasaulē. Piemēram, pēdējo 18 mēnešu laikā mēs esam piešķīruši 200-355 5 miljonus eiro simtiem cilvēktiesību projektu dažādās valstīs. Šis darbs ir ārkārtīgi svarīgs un tas ir jāturpina. Un šis nav vienīgais labais piemērs. Lai pasaule mainītos, mums ir jāuzdod sev jautājums, ko mēs varētu izdarīt labāk. Cilvēktiesības ir universālas, bet ne visas pieejas ir piemērojams visās vietās. Mums ir iespēja darboties daudz inteliģentāk, nodrošinot šo tiesību ievērošanu. Mēs sasniegsim daudz lielāku progresu, ja piesim šim jautājumam kā realisti un risināsim katru problēmu jautājumu, detalizēti izprotot konkrēto situāciju. Mums arī ir vairāk jāfokusējas uz iespējamo rezultātu. Uh, Iepriekšējās rezolūcijās tika norādīts, ka nepieciešams vairāk informācijas, lai efektīvi izvērtētu mūsu politikas, un es arī piekrītu jums, jo mums ir jāvērtē mūsu darbs balstoties uz sasniegto rezultātu. Jo ir skaidrs, ka cilvēktiesību uzlabošana ir ilgstošs process Un tas darbs, ko dara, piemēram, Hautalas kundze, ir ārkārtīgi labs piemērs, un es ar lielu prieku atbalstu šo ziņojumu un pasakos tiem, kas smagi pie tā strādājuši. Bet, nu, par kādiem specifiskākiem aspektiem es gribēju teikt, ka es turpināšu satikties ar cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem gan Briselē, gan arī citur, piemēram, Gazas joslā, Ķīnā. Uh, un arī citur. Un es ceru, ka kolēģi gan delegācijās, gan Briselē darīs to pašu. Labs piemērs tam, kā darboties gudri un organizēti, ir mūsu darbs pie Romas uh, līguma ratifikācijas un darbs pie Kampalas konferences. Mēs esam saņēmuši dažādu parlamentu delegāciju atbalstu, strādājuši ar dalību valstīm un arī ar prezidējušo valsti. Piemēram, labs piemērs, tad, kad es apmeklēju Seišaļu salas, es runāju par daudzām lietām, kā mēs, piemēram, varētu stiprināt uh, mūsu sadarbību konkrēti pirātismu apkarošanas jomā, un es aicināju Mišelu kungu iesniegt ratifikācijas prasījumu parlamentam, un tad, kad es atgriezos Briselē, es uh, ar prieku saņēmu vēstuli, ka Seišaļu valdība ir uzsākusi šo procesu. Un es arī gribētu redzēt, ko mēs vairāk varētu darīt, lai panāktu nāvis soda aizliegumu visā palsī, visā pasaulē. Tā ir mana personīgā prioritāte, un es darīšu visu, lai darbs pie šī jautājuma risināšanas notiktu gan uh, bilaterāli, gan arī multilaterāli ANO fórumu ietveros. Kā jūs zinat, Lisabonas līguma apsolījums bija daudz labāka, visaptvarošāka uh, Eiropas Savienības ārlietu politika, un tas nozīmē arī demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskumu stiprināšanu. Un tas ieskādāts pavadiens cauri visam tam, ko mēs darām ārpus Eiropas robežām. Tad, kad tiks izveidots ārējās rīcības dienests, mēs varēsim pilnībā izmantot savu potenciālu un stiprināsim iespēju runāt vienā balstī, balsī. Tā būs jauna struktūra, kas nodrošinās to, ka cilvēktiesību jautājumi tiek iekļauti visos mūsu darbības posmos un jomās, ieskaitot arī uh, tirzniecības attīstību un citus jautājumus un uh, pieskaroties uh, spīdzināšanai izmantoto preču tirzniecībai, es gribēju teikt, ka mēs ļoti nopietni ņemam šo jautājumu un jebkurš regulas uh, eh, 1236 pārkāpums tiks risināts un tieši tāpēc mēs aicinam attiecīgo Internacionālo izpētes fondu uh, iepazīstināt mūs ar saviem secinājumiem Gan cilvēktiesību jomā, gan citās jomās mums ir jāstrādā kopā. Dalību valstīm ir jāizrāda sava gatavība, mums arī jāstrādā parlamentā, mums ir jāstrādā ar komisiju, un tas ir jādara regulāri, lai mēs pēc iespējas labāk izmantotu visus pieejamos instrumentus, piemēram, cilvēktiesību dialogi, vadlīnijas un arī uh, bilaterālo sadarbību. Uh, runājot par Eiropas cilvēktiesību stratēģiju, eh, arī to mēs varētu izmantot, un es gribu uzsākt konsultāciju procesu, lai izveidotu jaunu cilvēktiesību stratēģiju šogad. Deputāti, draugi, Elena Rozvelta teica, ka daudz labāk ir iedegt sveci nekā izdzēst uguni. Eiropas Savienībā mums ir daudz rīku, lai padalītu, padarītu val, eh, pasauli par labāku vietu, un mēs varam ciešāk strādāt kopā, un tieši to es gribu arī darīt. Es gribu izmantot visu Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu, un es ceru arī nākotnē uz jūsu atbalstu. Paldies! Gracias. Gracias. Paldies, Aštons kundze. Un tagad mēs dodasim vārdu runātājiem parlamentā politisko grupu vārdā. Vispirms tautas partijas vārdā tokēs uz pusotru munu, minūti. Thank you, chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Kā ēnu referents tāds partijas grupas vārdā un arī kā koordinātors drokomitejas, cilvēktiesību komitejas vārdā es gribētu pateikties Hautals kundzei par lielisko darbu, strādājot pie šī ziņojuma. Tā kā balsojums cilvēktiesību komitejā aprīlī jau parādīja šo ziņojumu, dažādas grupas ļoti lielā mērā atbalsta, jo cilvēktiesību uh, aizsardzības jautājums joprojām ir visu mūsu interesēs. Mēs esam panākuši labus kompromisus, ņemot vērā atšķirīgos viedokļus. Eiropas Savienība ir jau izstrādājusi mehānismus un instrumentus, kas ir ļoti noderīgi, un es jau iepriekšējās diskusijās esmu uzsvērs, ka mums ir jāraugās, lai panāktu labāku pastāvošo vadlīniju īstenošanu, lai izvērtētu pašreizējās politikas un izstrādāt efektīvāku aizsardzību. Es eh, mudinu dalību valstis izrādīt spēcīgāku politisko gribu, lai atbalstītu cilvēktiesību aizstāvju rīcību, kā tas ir norādīts arī ziņojumā. Tā kā ir spēkā Lisabonas līgums, ir svarīgi, lai cilvēktiesību aizstāvju aizsardzība uh, būtu prioritārs jautājums Eiropas Savienības attiecībās ar trešajām valstīm un lai tas tiktu iekļauts visu līmeņu Eiropas Savienības ārpolitikas jomās, lai uzlabotu efektivitāti un Eiropas Savienības atbalsta uzticamību tieši cilvēktiesību jomā. Paldies, kolēģi, un tālāk sociālistu grupas vārdā Veronika Dekaizer uz divām minūtēm. <laughs> Merci, monsieur président. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība ir er, vieš eh, lielas cerības mūsu kaimiņu valstīs, jo Eiropas Savienība turpina uh, iemiesot cilvēktiesības, taču ļoti bieži šīs cerības tiek pieviltas, jo ļoti maz pilnīgi konkrētu rezultātu sako mūsu dāsnajām runām. Un mēs zinām, ka cilvēktiesības nav iegūstāmas ar spēku. Mēs zinām, ka tikai koherentām politikām, balstoties uz pilsonisko sabiedrību, uz demokrātiskiem spēkiem, mēs varam mainīt tiesības pasaulē tīpaši tad, ja politiskais režīms ir diktatorisks vai korumpēts. Eiropas rīcībā ir liela lielisks instruments, kas ir vēlēšanu novēr, e, novērošanas instruments, bet e, to, ko mēs varam novērot, kas piedalās šajās misijās, ļoti daudzos gadījumos vēlēšanas tiek e, deklarētas vai nu par krāpnieciskām vai par nenotikušām, nevienmēr tad, ja. ja ir bijusi dzirdama un koordinēta reakcija no Eiropas puses. Un ļoti bieži tāda, kad eh, politiķi pieļauj eh, kļūdas eh, vai tiek ievēlēti, viņi paradoxāli ar laiku. Mēs sākam atzīt Eh, mēs sākam leģitim, eh, leģitimizēt tos režīmus, kas ļoti bieži korumpēti, un tas ir tāds mūsu instrumentu eh, pilnīgi nepieļaujamies efekts. Un Aštonas kundze, ar esošo instrumentu palīdzību jums būtu jāmeklē stratēģija rieģēt dzirdamākā veidā, it īpaši tad, kad mēs saskaramies ar šādiem gadījumiem, es negribu uzskaitīt piemērus, bet šādu piemēru ir ļoti daudz. Paldies, Dekaizers kundze, un liberāļu grupas vārdā uz vienu minūti Kazaks. Paldies, priekšsēdētāji, Aštāns kundze, kolēģi. Te ir runa par to, kā ierobežot un regulēt spīdzināšanai izmantojamo rīku tirdzniecību. Tā kā es esmu liberāls, es esmu pārliecināts, ka ekonomikas un tirdzniecības attiecības nevar būvēt uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Um, sar, to preču saraksts nav nav pabeigts, ir nepieciešams izstrādāt tādu sarakstu, kurā būtu iekļauti rīki, kur ir nepieciešams vai no aizliegums vai stingra kontrole. Tāpat daudz dalību valsts nav iesniegušas ikgadējos ziņojumus attiecībā uz to, kā tās pilda regula 1236. Cits arī nav devušas informāciju par noteiktajām sankcijām. Daudz, kas pagātnē ir trūcis, bet tagad nav vairs nekāda aizbildinājumu nerīkoties. Mēs esam publicējuši detalizētu ziņojumu par uh, spīdzināšanai izmantojamo rīku tirdzniecību, un tas ir arī mūsu pienesums cilvēktiesību aizstāvībai. Paldies! Paldies, kolēģi, un tagad zaļo grupas vārdā uz vienu minūti Loh Bīlere. Paldies priekšsēdētāji, Štons kundze. Eiropas Savienība ir paziņojusi, ka tā vēlas cīnīties par cilvēktiesībām ļoti daudz, kas tiek darīts arī tajā labā, izstrādājot uh, spīdzina, pret, vadlīnijas pret spīdzināšanu un uh, citus instrumentus, bet ir nepieciešams NVO ziņojums, lai komisija un parlamenta uzmanību vērst uz to, ka te ir dažādi trūkumi, kas, jopro, kas ir jānovērš. Ir rezolūcijā, kur, par kur mēs rītdien balsosim, ietvert vairāk priekšlikumu šajā sākarībā, bet nav saprotams tas, kāpēc rezolūcijā nav minēts vārdos atsevišķās dalība valsts, kas vēl nav nosūtījuši savu sigadējos ziņojumus vai arī kas eh, nav ievērojuši šo eksporta aizliegumu. Un pēc Lēdijas Eštonas ziņojuma ir skaidrs, ka nav īsti zināms, kā viņi rīkosies šajā ziņā. Es domāju, ka mums ir jābūt konsekventiem un jāīsteno cilvēktiesību politika ļoti konsekventā veidā. Un tas nozīmē, ka galvenais uzdevums jau nebūtu atspogļot savu valstu labā gaismā, ja tas tā nav. Paldies! Paldies Lakbīrās kundzei, un tagad došu vārdu minūtu. Grīskundz, jūs pacēlāt zilo kartiņu, pareizi? Zilās kartiņa, jā. Grīskundz, tad es saprotu, ka jūs vēlaties izmantot eh, šo iespēju uzdot jautājumu Lohbīlers kundzei. Vai arī jūs gribat, lai jūs piereģistrē brīvā mikrofona procedūrai. Labi, tad konservatīva un reformistu vārdā došu vārdu uz divām minūtēm Tanakungam. Priekšsētāja vēsture liecina, ka perest valsts, kurās ir visaugstākie cilvēktiesību standarti, ir vismierīgākās un visbagātākās. Bet jāsaka, ka Tas liek mums uh, vēl vairāk veicināt cilvēktiesību ievērošanu visā pasaulē, un mēs redzam piemērus, ka tas netiek ievērots, piemēram, Irānā kur homoseksuāls reliģiskās minoritātes disidenti un pat uh, nepilngadīgie tiek regulāri sodīti ar nāves sodu. Korejā, piemēram, um, arī notiek šausminošas lietas koncentrācijas nometnēs. Uh, Padomājiet par Birmu, kur militārā hunta terorizē iedzīvotājs un Venecuēlu, kurs uh, līders uh, Čāves uh, nepārtraukti uzbruk masu mēdījiem un slēdz tos. Pagājušā gadā, kad mēs piešķīrām Saharova balvu Krievijas cilvēku tiesību cīnītājiem, tas tikai vēlreiz pierāda to, ka nesodāmība joprojām Krievijā valdīt īpaši, ja iet runa par žurnālistu nogalināšanu, kas notiek Ziemeļkaukāzā, mēs nemaz īsti nezinām. Protams, cilvēktiesības nevar būt vienīgais kritērijs, pēc kā vērtējam savas attiecības ar citām valstīm. Piemēram, Ķīnas tautas republika bauda ar uh, vien uh, labvēlīgāku uh, tirsniecības statusu un vispār attiecībās ar Eiropas Savienību tā bauda īpašu statusu. Piemēram, dien, Saudarābijā, kur tiek aizliegts alkohols vai Sudānā, mums, mums ir jābūt realistiskiem attiecībā uz to, ko varam uh, sasniegt, bet tajā pat laikā nevajadzētu pārtraukt pārliecināt citus par šo demokrātisko vērtību ievērošanas nepieciešamību, ko, kas mums ir izdevies. Uh, mums ir jāizliedz tirzniecība ar instrumentiem, kas var iz, tikt izmantot spīdzināšanai. Es domāju, tas ir viens no soļiem, ko mēs noteikti varam spērt, lai parādītu, ka mēs nopietni izturamies pret šo jautājumu. Paldies! Paldies Tanaku kungam! Un tagad GOE un NGL grupas vārdā uz, vien, uz pusotru minūtu došu vārdu Veržā kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Cilvēktiesību aizstāvji tiek atpazīti pēc tā, ko viņi dara. Tie cilvēki, kas riskējot ar savām dzīvībām visā pasaulē cīnās par to, lai aizstāvētu tiesības, kas izriet no cilvēku tiesību universālās deklarācijas un tās papildinošajiem tekstiem. Es atpazīstu šo teikumu ziņojumā. Jā, Mums cilvēktiesības jāformulē tāpat kā ANO, un mums ir jāaizstāv šis universālais cilvēktiesību koncepts. Universāls tas nozīmē visā pasaulē, un tas nozīmē, ka visas cilvēktiesības ir jāaizstāv vienlīdzīgi. Um, um, um, nedodot priekšroku kādai īpaši. Eiropas Savienība ir realizējusi vairākus pasākumus šajā jomā, un man ir liels prieks redzēt, ka ziņojumā tie ir tikuši uzskaitīti, norādot arī uz Eiropas parlamentu atbildību šajā jomā. Es gribētu pateikties referentai par um, šī ziņojuma kvalitāti. Šis ziņojums ir izšķiroši svarīgs Eiropas Savienības rīcību politikām, un mēs zinām, ka um, tā ir daudz eh, jādara, eh, lai panāk kaut ko praktiski. Un Eiropas Savienības eh, politika un Eiropas Savienības dalībvalstu politika visai bieži ir ļoti atšķirīgs. Kas attiecās uz mani, tad es uzskatu, ka šī situācija patreiz, kā tā cilvēktiesība jomā, ir um, jāmaina. Un ziņojumā ir iezīmēti arī konkrēti pasākumi, ko varam veikt, lai Eiropas Savienība uh, palielinātu savu ietekmi un uh, savu um, reputāciju šo jautājumu risināšanā. kas attiecās uz uh, politikas tiek realizētā mm, spīdzināšanā izmantojamo mm, instrumentu izniecībā, to ir pieņēmuši vairākas dalībvalsts. Paldies par Veržā kundzei, un tagad uh, Eiropas brīvība un demokrātija grupas vārdā Kambel kungam vārds. Priekšsēdētājs kundze baronese. Es saprotu, ka mēs visi esam par cilvēku tiesībām, jo, protams, tās ir iesakņojušās arī um, Angļu tiesību sistēmā, kā um, Magna Hartā, eh, kur arī ir par to eh, runāts, un eh, Britu juristi daudz par to rakstīja jau tūlīt pēc kara. Tomēr šķiet, ka šos jautājumus ir nozaguši politiskie oportunisti. Šeit pār tiltiņām ir Eiropas cilvēktiesība tiesa, un tagad ministru komiteja ir nolēmusi, ka Lielbritānija ir jāļauj ieslodzītajiem balsot, jo tādējādi tiek pārkāptas viņu cilvēktiesības, ja mēs liedzam viņiem balsot. Bet vai cilvēktiesības nav domātas, lai aizsargātu likumpaklausīgus pilsoņus, nevis teroristus un likumpārkāpējus? Vai tiesa var, jebkura tiesa var prasīt mums kā uh, politiķiem, prasīt, uh, lai pedofīli, kas uh, izvaro nepilngadīgas mazas meitenes, lai mēs viņiem dotu tiesības balsot, vai viņiem ir tiesības aicināt mums piešķirt balstiesības sēriju veidu slepkavām un kā ar eh, Bin Laden labo roku Eiropā? Par ko balsos šis cilvēks? Viņš balsos par liberālu demokrātiem, jo viņi atbalsta šīs muļķības. Ja runājam nopietni, tad eh, lielais ieslodzīto skaits varētu nozīmēt eh, būtiskas izmaiņas vēlēšanu rezultātos, bet es aicinu piešķirt valsts tiesības cil likuma paklausīgiem cilvēkiem jo es domāju, ka šie ieslodzītie, viņi ir rīkojušies pretlikumīgi, viņi nav izmantojuši savas politiskās tiesības, un kā ar atbildību, ne tikai ar tiesībām. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā e, cilvēktiesību valūta ir tikusi devalvēta. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs, lūdzu nerunājiet pārāk, jūs gandrīz par minūti pārsniedzāt savu runāšanas laiku, un tagad Sinklērs kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kā jau referenti ir pateikusi, apvienoto nāciju hartā ir teikts, ka katrai dalību valstī ir jānodrošina tas, lai viņā tiktu ievēros cilvēktiesības. Izskatās, ka dažādās dalību valstīs mēs uz to jaugāmies dažādi, jo ir tādi, kuriem tās ir lielākas un tādi, kuriem tās ir mazākas. Piemēram, vidus Anglijas vēlēšana iecirknī, iet, iecirknī vietēji uzskata, ka viņu tiesības ir pārkāptas. Tā saucamie ceļotāji, tā saucamie, ceļotāji, tā saucamie Romi var uh, uz, uzcelt savas apmetnes, un ja mēs vēlamies izveidot, uh, ja mēs vēlamies izveidot šo, uh, šīs kartas īstenošanu, tad ir tādi vēlētāji manā iecirknī, kur ir e, kuriem ir jānodrošina šiem tā saucamajiem ceļotājiem vai romiem visas tiesības. Un kā mēs varētu pārveidot eh, šo cilvēku dzīvi. Protams, ka cilvēki vēlas aizsargāt sevi un savas ģimenes. Pateicoties šai konvencijai, mums šobrīd ir jāiestājās par cilvēku tiesībām lauku rajonos Anglijā. Protams, ka mums eh, ir jāaizstāv cilvēktiesības, vai tas būtu Irānā, Gazā, un tomēr kā ir ar tiem, kur dzīvo Anglijas laukos? Uh, Mēs, protams, saprotam, ka daudziem cilvēkiem vajadzētu e, tomēr runāt par tām tiesībām, kuras ir jāīsteno pašā Eiropas Savienībā. Paldies Sinklērs kundzei. E, tulki ir uzsvērusi, ka Sinklērs kundze runāja ārkārtīgi ātri. Un tomēr e, izskatās, ka jūs nerunājāt īpaši ātri. Un tomēr es vēlētos vērst visu deputātu uzmanību, ka nevajadzētu runāt pārāk ātri, runājot. Runājiet adekvātā ātrumā. Un tagad mēs vēlētos dot vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Tā tad politiskās grupas ir runājusi, un tagad pusotru minūti Džibakungs. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas parlaments un mēs kā deputāti Mēs pievēršam milzīgu uzmanību cilvēktiesībām un šo tiesību ievērošanā. Mēs saprotam, ka cilvēktiesība iekļaujas arī starptautiskajā politikā. Tagad, pateicoties Lisabonas līguma jaunajām kompetencēm, mēs varam lielā mērā ietekmēt starptautisko politiku. Un šis ziņojums, ko ir sagatavojis referents, šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs. Es saprotu, ka mēs nevaram, es nevaru tagad visu izteikt, par ko es gribētu runāt šajā īsajā uzstāšanas laikā. Tagad mums ir labi partneri, piemēram, ANO, kas arī palīdz aizsargāt cilvēktiesību aktīvistus. Vēlos teikt, ka ne visos gadījumos cilvēktiesība dialogs nes labus rezultātus, it īpaši, ja mēs runājam par partnerattiecību politiku, it īpaši, ja mēs runājam par austrumu kaimiņu attiecībām. Un šeit vēlos runāt īpaši ar komisāru Fille. Manuprāt, ir jādara viss, lai būtu lielāki stimuli, lai būtu labāki instrumenti, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu. Un šeit es varu piekrist tam, kā teica Eštonas kundze, mums ir jābūt tik tiešām inteliģentiem savās prasībās. Tā, tas būtu tā, ka jebkāda veida cilvēktiesību pārkāpums. Uh, uh nu, uz kādu veidu pārkāpumu būtu reakcija, vai nu politiska, vai ekonomiska. Un ziņojumā tieši tas arī ir teikt. Vēlos izteikt cerību, ka Saharova balva, kas tiek piešķirts Eiropas parlamentā cilvēktiesību aktīvistiem, lai šī balva tiktu atbalstīta no visu institūciju puses, jo tad varēsim izmantot šo laureātu tīklu, lai veicinātu cilvēktiesības. Jūs atceraties, pavisam nesen bija samits starp Eiropas Savienību un Krieviju, Un te pašā laikā notika manifestācijas eh, gan Maskavā, gan Pēterburgā par cilvēktiesību pārkāpumu Krievijā, un tajā laikā mēs vispār nenorēģējam uz to. Un te pašā laikā Saharo balvas laureāts pie mums vērsās ar skaidru informāciju par cilvēktiesību pārkāpumiem. Manuprāt, ir jāiekļauj jau no paša sākumos ārlietu politikā cilvēktiesību jautājumus, un mēs varam izmantot visus savus instrumentus, kas jau tagad ir mūsu rīcībā, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas. Paldies! Paldies! Un tagad es skatos visiem kolēģiem. Cienījamie kolēģi, lūdzu, lūdzu, lūdzu, ievērojiet savu laiku, atvēlēto laiku. Savādāk man nāksies atņemt jums mikrofonu. Ja mēs nevarēsim pabeigt laikā, nu tad būs tā kā vakar. Mēs pabeigsim pāri mūsu atvēlētajam laikam, un vakar tas par notika naktī. Savādāk tiešām nāksies man jums atņemt mikrofonu. Man ir ļoti žēl, bet tā nāksies darīt. Un tagad lūdzu, Prodī kungs, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšstādātāji! Vēlos pateikties Eštons kundzei Cilvēku tiesību aktīvistiem ir milzīga loma visā pasaulē. Daudzos gadījumos viņi ir gatavi riskēt ar savu dzīvību. Un cilvēka tiesības ir viens no būtiskākajiem elementiem Eiropas Savienībā. Un mēs saprotam, ka cilvēku tiesību jautājumi ir ar vienu svarīgi ar Eiropas Savienības tālākā integrācijā. Tāpēc ir jāskatās uz cilvēktiesībām kā uz absolūti vajadzīgām tiesībām Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām. Tāpēc arī paldies Heidijai Hautalai par ļoti labu ziņojumu. Un šeit mana grupa ir ieguldījis arī milzīgu darbu. Manuprāt, ir pienācis īstais brīdis uzņemties atbildību un rīkoties aktīvi cilvēktiesību jomā, saprotot, ka tas ir sarežģīts fenomens kurā ir iekļauti vairāki aspekti, un ka ir nepieciešams panākt, lai visi šie aspekti tiktu pilnībā ievēroti. Nu, no, piemēram, ja mēs runājam par dabas resursu izmantošanu un piekļuvi šiem resursiem, tiesības saņemt veselības aprūpi, izglītību, tiesības saņemt informāciju, visas šīs tiesības vienlīdz, vienlīdz svarīgas. Kad ir stājies spēkā Lisabonas līgums, tad, manuprāt, mēs varam secināt, ka ārlietu dienests šeit var spēlēt izšķirošu lomu arī cilvēktiesību jautājumos. Baronis Eštoni jau ir pieminējis vairākus aspektus, kad tika runāts par attiecībām ar Krievijas federāciju, un varu teikt, ka daudzos gadījumos šī izaicinājumi netiek ņemti vērā pietiekami. Daudzos gadījumos Šeit Eiropas Savienībai ir jāspēlē svarīgāka loma Eiropas Savienībā un pasaulē. Lielas paldies Prodīkungam un tagad lūdzu Ojulandes kundze. Paldies priekšsādātāji! Es arī vispirms vēlos pateikties Eštons kundzē, viņa vienmēr ir aizstāvējusi cilvēktiesībās un arī tagad viņa ļoti skaidri ir paudusi savu viedokli. Savā ziņojumā Heidi Hautala Viņa ir pieminējusi vairākus aspektus. Viņa ir īpaši skaidri runājusi par to, ka uh, cilvēku tiesību normas startautiskajos līgumos norāda uz to, ka Eiropas Savienība var izmantot cilvēku tiesību ievērošanu kā pamatu prasību savā startautiskajās attiecībās. Šādā veidā varēsim panākt konsekventu politiku Un, protams, varam pieprasīt arī no dalību valstīm daudz koordinētāko rīcību attiecībās ar trešajām valstīm. Mēs varam izmantot arī ekonomiskos instruments, ekonomiskās sviras, lai uzlabotu cilvēktiesību ievērošanu visā pasaulē. Ja mēs runājam par kādu valsti, kas vēlētos risināt jautājumus divpusēji, Neskatoties uz to, ka esam skaidri teikuši, ka cilvēktiesība ievērošana ir viens no priekšnosacījumiem, tad skaidrs, ka mēs nevaram turpināt šādas attiecības. Tāpēc es arī aicinu Štans kundzu lūdzu informējiet par pasākumiem, ko jūs esat paredzējusi veikt kon konsekvences veicināšanā. Lielas paldies, lūdzu, Šarnecka kungs. Priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs Kundze, jūs teicāt, ka ļoti svarīgi šeit atcerēties par šiem dubultajiem standartiem daudzos gadījumos. Mēs, kā Eiropas Savienība, bet, nu, varbūt nevis tieši Eiropas parlaments, bet drīzāk komisija un padomē, daudzos gadījumos tā kā uzliek dažādas brīles, skatoties uz to pašu problēmu. Nu, piemēram, kad cilvēktiesības tiek pārkāptas kādā valstī, nu, kādā valstī, kur mums nav liela ekonomisko interešu. Tad tajā brīdī, kad cilvēku tiesības tiek pārkāptas, mums šķiet tas ir absolūtā prioritāte. Mums ir jācīnās pret to savukārt. Ja cilvēku tiesības tiek pārkāptas valstī, kas mums ir ekonomiski interesantas, tāpēc, ka tur var gūt lielu peļņu vismaz lielāka daļa Eiropas Savienības dalību valstu ir ieinteresētas sadarbībā ar šīm valstīm, tad Eiropas Savienība runā daudz klusākā balsī. Nu, es varu teikt, ka šeit ir dubulti standarti. Un nedrīkst pieļaut šo citāciju. Černevska kungs, liels paldies par jūsu viedokli. Andri Kienes kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos uzsvērt eh, ziņojumu par ēs politiku pasaulē. Mēs šo ziņojumu esam ilgi gaidījuši, un tajā runa iet par ļoti svarīgiem cilvēktiesību aspektiem. Un tomēr lielākā problēma ir tā, ka šajā ziņojumā runa iet par Eiropas Savienības rīcību. Eiropas parlaments jau vairāk kārt ir ieteicis to, lai padome izstrādātu indikātorus, kuru pieminēja arī komisijas priekšsēdētājas vietniece, tā tad ir jāizstrādā kritērija, kā izmērīt Eiropas Savienības rīcību cilvēktiesību jomā. Šeit vēlētos pieminēt Eiropas parlamenta pieeju padomas un komisijas adekvātajiem dokumentiem, jo līdz šim šāda pieeja lielā tiesā gadījuma ir tikusi liekta. Parlaments ir izstrādājis savas rekomendācijas, un tomēr situācija nav uzlabojusies. Mēs esam runājuši uh, par cilvēktiesību dialogu ar attiecīgajām valstīm, tajā skaitā arī ar Krieviju. Mēs ļoti labi apzināmies, kāda ir cilvēktiesība situācija Krievijā, kurā tiek nogalināti žurnālisti, kurā valdība rīkojās kā vēlas gadījumos, kad runa iet par tā saucamajiem teroristiem, šeit varētu pieminēt Ziemeļkaukāzu. Taču patiesībā mēs vēlētos uzzināt, ko Krievija saka sarunās par cilvēku tiesībām. Es zinu, mans eh, laiks jau ir beidzies, saka runātāja. Es tikai vēlējos pateikt, ka es pilnībā izprotu, ka cilvēktiesības ir ārlietu politikas sastāvdaļa. Un tomēr cilvēku tiesības tiesības mēs nevaram. Priekšsēdētāji tiek pārtraukti. Paldies Antikens kundzei, un tagad es dodu vārdu Ričardam Hovitkungam divas minūtes. Paldies! Vispirms es vēlētos eh, apsveikt Hautals kundzi par viņas eh, par viņas izdarīto un par to, kas ir izdarīts arī cilvēktiesību apakškomitejā. Uh, Protams, ka e, darbs ir izdarīts liels, darbs ir izdarīts pietiekami ātri, un Eiropas Savienība ir spējusi izpildīt savas apņemšanās cilvēktiesību jomā. Es tikai vēlējos pateikt, ka ar trešajām valstīm dialogs ir jāturpina, taču dialogs pats par sevi nevar būt mērķis. Šā iemesla dēļ es vēlētos pateikt, ka diskusijās Aštons kundze jau pieminēja to, ka jaunajā ārlietu dienestā viena no galvenajām lomā, jomām tieši būs cilvēktiesības. Es vēlētos pateikt, ka šeit mēs runājam par tādām idejām par to, ka varbūt, ka vajadzētu izveidot cilvēktiesību direktorātu, kādu, kas atbildētu par ikvienā geogrāfiskajā direktorātā un Eiropas Savienības delegācijā ikvienā valstī tieši par cilvēktiesībām. Uh, Eh, tulka nespēja izsakot līdzi jūs teiktajam. Ir iespējams, ka mums nevajadzētu kavēties ar šādas rīcības turpināšanu. Taču parlaments jau savā cilvēktiesību uh, komitejā ir konstatējis, ka mēs vairāk runājam nekā darām. Mums ir jārunā par cilvēktiesībām un jānodrošina, ka uh, Eh, šajā jaunajā ārlietu dienestā tiks eh, uzklausīts arī parlaments, lai nebūtu tā, ka uh, dienas darbojas savā labā. Paldies Hovita kungam! Nākamais runātājs ir Šāks kundz, lūdzu, divas minūtes. Paldies priekšsētātāji! Augstā pārstāve, es gribētu uh, izteikt pateicību kolēģiem par sadarbību pie šīs svarīgās tēmas, un es domāju, ka šis ir īstais brīdis, eh, kad runāt par Eiropas Savienības atbildību šī sakarā. Eh, mēs eh, tikko kā pieņēmām rakstisku deklarāciju, lai atbalstītu Irānas tautu tās saucienos pēc cilvēktiesību ievērošanas. Uh, lai pārtrauktu bērnu nogalināšanu un sodīšanu ar nāru. Ārējās rīcības dienests, es ceru, novedīs pie saskaņotākas Eiropas Savienības ārlietu politikas. Diemžēl mums ir ļoti tāda skumja konkurence, eh, kurā no geogrāfiskajām teritorijām vai reģioniem cilvēktiesības tiek ievērotas mazāk. Irānas režīms, piemēram, pārkāp cilvēktiesības visās jomās. Irāna ir politiskajā darba kārtībā, bet starptautiskā sabiedrība neskapēc ir nobžījušies galvenokārt un tikai pār kodolu draudiem. Sankcijas tiks noteikts no ANO puses un arī Eiropas savinības puses, bet es neesmu optimistiski attiecībā uz konkrētiem rezultātiem, ko šīs sankcijas dos, jo iedzīvotāju aizsardz, tiesība aizsardzība varētu uh, veicināt arī reformas. Un šonedēļ paiet viens gads kopš prezidenta vēlēšanām Irānā, kas iezīmēja uh, jaunu terorā uh, perioda sākumu pret iet saviem pašiem iedzīvotājiem. Daudzi ir izbraukuši no valsts, un viņi izmanto iespēju, vai nevarētu tikt uzņemti Eiropas Savienībā kā politiski vajātie, un es gribētu aicināt augstā pārstāvs kundze. Jūsu laiks ir beidzies, pārtrauc runātāja priekšsēdētājs. Tagad es došu vārdu Migalskī kungam vienu minūtu. Uh, Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, Esmu ļoti gandarīts, ka Eštānas Gonda šobrīd ir klāt. Es uzskatu, ka tā ir skaidra zīme tam, ka viņi ir liela interese par cilvēktiesībām. Es zinu, ka daudzos gadījumos Eiropā ir diezgan liela atšķirība politikā sociālajā jomā un daudzos citos jautājumos, bet, manuprāt, tieši cilvēktiesība jomā ir ļoti svarīgi runāt vienā balstī, neatkarībā no tā, no kuras partijas mēs nākam un no kuras valsts. Tieši cilvēktiesībām jābūt šim vienojošam faktoram. Savādāk sanāk kurjās situācija, ka mēs nevaram uh, aizsargāt pat tos, kuriem dodam balvu. Piemēram, Saharova balvas laureāts Miņinkeviča kungs, 2006. gadā viņš ir ieguvis balvu, viņam tiek uzbrukts viņa valstī. Mm. Un iepriekšējā gada laureāts Orlovs, Aleksejevā, viņ, viņiem arī savas valsts valdības uzbruk. Un viņi lūdz, lai mēs viņus aizsargājam. Un es arī, viņu, es arī lūdzu jūs, komisāris kundze, es ļoti vēlos, lai mēs viņus varētu aizsargāt. Paldies! Paldies! Kašmarēka kungs, pusotru minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti! Mēs bieži vien runājam par to, ka ir jāaizsargā cilvēktiesības. Mēs visu laiku runājam par to, ka cilvēktiesības ir universāls un visiem cilvēkiem pieejamas. Te pašā laikā ir jāturpina cilvēktiesības veicināt visā pasaulē. Ir jāatcerās, uh, ka mums ir jārunā par cilvēktiesību pārkāpumiem tajās valstīs, kur tas reāli notiek. Mums ir atbildība. Mums ir atbildība to cilvēku priekšā, kurus mēs uzskatām par cilvēktiesību aktīvistiem un aizstāvjiem. Bieži vien tieši viņu tiesības tiek pārkāptas visvairāk, tad, kad viņi pilda savas funkcijas. Nu, piemēram, tādos gadījumos viņi dzīvība ir apdraudēta vai viņi pat zaudē dzīvību, viņi tiek arestēti vai vajāti. Uh, vai, uh, vai arī viņi apcietināti pilnīgi bez pamata. Un šie ir tie cilvēki, kas riskē ar savu dzīvību, lai aizsargātu citu cilvēku brīvību un tiesības. Mēs nevaram atstāt šos cilvēkus vienus pašus. Ir ļoti svarīgi rīkoties gan simboliski, gan emocionāli, gan morāli, bet arī ļoti konkrēti, politiski un diplomātiski praktiski. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, pēc iespējas ātrāk, jo cilvēku tiesība aizstāvi zaudē savas dzīvības. Nu, piemēram, rītdien runāsim par Bahizīra kunga uh, nāvi. Viņš zaudēja savu dzīvību 2. jūnijā. Tas bija pirms tikai pirms dažām dienām. Un, manuprāt, ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Paldies! Lielas paldies, Kačmareka kungs! Munis de Urkiza kundze. Paldies, priekšsādātāji! Es eh, šajās debatēs gribētu atsaukties uz rezolūciju par tirzniecību ar spīdzināšanā izmantojamiem instrumentiem. Un kas attiecās uz Eh, šīs minētās regulas piemērs un gribētu apsveikt septiņas dalībvalstis, kas iesniegušas eh, ziņojumu par šādu preču autorizāciju. Un es domāju, ka citām dalībvalstīm būtu jāsako šim piemēram un jābūt caurskatāmākām. Kas attiecās uz eh, šo preču sārakstu, kuru tirzniecība ir aizliegta otrajā pielikumā, tad eh, preces ar līdzīgu efektu kā tās, kas aizliegtas, arī ir jāiekļauj šajā sarakstā, kā to ierosināja mēneša beigās Spānijas prezidentūra. Tādējādi mēs varētu izvairīties no patreiz esošās situācijas, kad ir iespējams pārdot līdzīgas preces vai preces ar uh, līdzīgu pielietojumu um, tikai tādēļ, ka tās nav iekļautas šajā sarakstā. Tāpat jāraugās, lai mm, divējādi lietojuma preces un vielas nevarētu tikt izmantotas, lai veicinātu cilvēktiesību pārkāpumus. Paldies! Paldies! Maģijas kundze, Vačakovska kungs, pusotra minūte. Dziękuję, paņem ševiņčons. Paldies, priekšsēdētāji. Līdzīgi arī pārējiem runātājiem es vēlos runāt par spīdzināšanas eh, ierīču tirzniecības aizliegumu. Jo sanāk tā, ka mēs daudzos gadījumos dodamies uz muzejiem, lai aplūkotu spīdzināšanas ierīces, bet sanāk, tā, ka principā tas pats notiek arī mūsdienās. Arī mūsdienās notiek spīdzināšana. Un, diemžēl, uh, notiek tādi incidenti arī Eiropas Savienības teritorijā, un tāpēc arī aizliegums attiecībā uz spīdzināšanas ierīču tirzniecību ir absolūti vajadzīgs. Manuprāt, par spīdzināšanu ir jācīnās ļoti nopietni, un ja mēs aizliegsim uh, spīdzināšanas ierīču tirzniecību, tas ir tikai pareizi. Piemēram, dotos gadījumos spīdzināšana tiek izmantot, lai it kā cīnītos pret terorismu. Manuprāt, šīs ceļš ir absolūti nepareizs, jo persona, kad tā tiek spīdzināta, ir gatava atzīties it visā, pat ja nekas uh, tiešām netika izdarīts, un tai pašā laikā reāls pārkāpējs paliek bez soda. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai spīdzināšanas aizliegums tiktu pilnībā ievērots Eiropas Savienībā. Liels paldies! Tagad lūdzu Kinga Gala Jūsu kārta. Priekšsēdētāja kungs, godātā augstās pārstāvis kundze, parlamenta deputāte. Es uzskatu, ka cilvēktiesībām vajadzētu vērst speciālu uzmanību un mums ir jāraugās, lai mēs ne tikai runātu, bet arī rīkotos. Mums eh, ir jārunā par cilvēktiesībām ne tikai laiku pa laikam, bet visu laiku. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka Eiropas parlaments to ir ņēmis vērā. Vēlētos pateikties Hautals kundzē par lielisko darbu. Šajā ziņojumā ir apkopoti nepieciešamie soļi un nepieciešamās jomas, tomēr vēlētos uzsvērt vienu tēmu. Eiropas Savienība ir jādara viss, kas tās spēkos, lai nodrošinātu ātru, palīdzību tiem cilvēktiesību aktīvistiem, kuriem tā ir nepieciešama. Mums ir jārīkojas ātri. Tieši šajā ātruma momentā mēs bieži vien zaudējam un paklūpam. Līdz ar to cilvēki, kur iestājas par cilvēktiesībām uz cilvēktiesību altāru ziedo ne tikai savu veselību, bet dažkārt pat arī dzīvību. Es uzskatu, ka ir svarīgi arī ārlietu dienestā iekļaut cilvēktiesību aspektu, un jautājums ir par šo cilvēktiesību tematu politisko saturu. Cilvēktiesībām ir jābūt uzsvērtām visās sarunās. Tas ir ierakstīts gan Lisabonas līgumā, un Aštons kundze jau agrāk to uzsvēra, ka Lisabonas līgums mums ļauj runāt vienotā valodā par cilvēktiesībām. Līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu izveidots praktiskais pamatojums. Paldies eh, Gāls kungam. Tagad Žemka kungs vienu minūti. Eh, Vēlos pateikties. Tad, kad mēs runājam par cilvēktiesībām, tad parasti runājam ļoti daudz skaistu vārdu, bet ar reāliem darbiem ir savādāk. Tāpēc vēlos uzsvērt Eiropas parlamenta materiālus, kuros ir ļoti skaidri pievērsta uzmanība vajadzībai reāli rīkoties Eiropas Savienībā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs efektīvāk nekā līdz šim atbalstītu cilvēktiesību aktīvistus. Mēs šeit runājam par reāliem cilvēkiem, kas ļoti aktīvi darbojas. Tāpēc vēlos Eštons kundzei uzdot divus ļoti konkrēts jautājumus, jo man šķiet, ka tas ir svarīgi. Tātad pirmais jautājums. Vai Eiropas Savienībā jau tagad notiek reāls darbs, lai izveidotu kopīgo vīzu kodeksu? Un tāpēc vēlos uzdot jautājumu, vai šajā kodeksā tiks risināts jautājums, ja kādai personai uh, ir ir problēmas, vai mēs varam piešķirt vīzu šiem cilvēktiesību aktīvistiem. Un tad otrais jautājums, kā ir ar jaunajām pārstāvniecībām, vai tur būs sadarbības koordinātori, kas nodarbosies arī šo jautājumu. Lielas paldies! Un tagad Protasieviča kungs, jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs, kundze, cienījamie kolēģi! Vispirms vēlos pateikties Hautalas kundzei un apsveikt viņu ar labu ziņojumu. Mēs dzirdējam no Eštonas kundzes arī, ka cilvēku tiesību aizsardzības jautājums ir un paliek Eiropas Savienības ārējas politikas svarīgs jautājums. Te pašā laikā daudzos gadījumos šīs tiesības tiek pārkāptas kaut vai tagad Krievijā vai Baltkrievijā. Un šeit, runājot par Baltkrieviju, vēlos atgādināt, ka joprojām tiek izpildīts nāves sots vai arī daudzos gadījumos cilvēki tiek nepamatot ilgi turēti cietumā, un daudzos gadījumos valsts izmanto šādus instrumentus, lai īstenot savu politisko varu. Un neskatoties uz to, paralēli Eiropas Savienībā visu laiku notiek šis dialogs par cilvēku tiesību ievērošanu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi efektīvi rīkoties. Un tas nozīmē, ka arī jums, komisārs Konze, ir jārīkojas izšķiroši Arī tādos gadījumos, kad pārējais institūcijas varbūt nelabprāt gribētu aizstāvēt cilvēktiesības, kā to dara šobrīd Spānijas prezidentūra. Rītdien notiek attiecīga balsošana, un es ļoti ceru, ka mēs varēsim darīt kaut ko arī lietas labā, lai cīnītos pret situāciju Krievijā. Arī Baltkrievijā mēs varam risināt šo situāciju, mēs varam izmantot attiecīgus partneru instrumentus. Paldies! Eh, Jūs tiešām stipri pārsniedzāt savu laiku. Protaševičs kungs bija pēdējais runātājs mūsu debatēs, un tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Godātie kolēģi! E, mums ir samērā liela problēma šeit, un tā ir sekojoša. Pieci cilvēki ir 500 cilvēkiem ir atļauts runāt, bet runāt gribētāji ir 15. Es mēģināšu būt pēc iespējas elastīgāks, bet izprotiet mani pareizi, es visiem vārdu iedot nevaru pat gribēdams. Es nevaru uh, dot vārdu tiem, kuri ir runājuši debatēs. Es nevaru vienkārši šeit, uh, šajā plenārsēžu zālē pagarināt laika vienību. Tas nav iespējams, līdz ar to es nevarēšu dot vārdu tiem, uh, kuri ir pārsnieguši savu runāšanas laiku. Tātad eh, situācija šobrīd ir tāda, ka es varēšu dot vārdu pieciem politisko grupu pārstāvjiem un sāku ar Ferenskungu. Paldies priekšsēdētāji cienījamie klātesošie. Vispirms vēlos pateikties Hautalas kundzei par ziņojumu. Manuprāt, viņa ļoti labi aprakstīs visu situāciju. Es varu uh, teikt, ka Eiropas Savienības nostāja kā uh, cilvēku tiesību aizstāvjiem ir cieši saistīta ar pamatiesību cilvēku uh, brīvī, cil, pamatbrīvību un cilvēku tiesību aizsardzību visā pasaulē. Un tāpēc ir ļoti svarīgi runāt par šiem sadarbības koordinatoriem, kas darbosies Eiropas Savienības pārstāvniecībās. Ja mums ir sadarbība ar trešajām valstīm, tad ir jāiekļauj arī cilvēku tiesību aspekts. Piemēram, ja kāda valsts gribētu tirgoties ar Eiropas Savienību, tad ir tikai pareizi, ka viņi ievēro cilvēktiesības. Ja kāda valsts neievēro cilvēktiesības, tad mēs varam ļoti izšķiroši uzlikt sankcijas. Kolēga, tiene la palabra la señora. Prieksēdētājs, paldies Valēsas kungam un Vasikovas kundzei vārds lūdzu. Pekņipam precedā. Paldies, prieksēdētāja kungs. Godātā Aštons kundze, runājot par cilvēktiesībām, tad tā viennozīmīgi ir demokrātijas pamatakmens, un Eiropas Savienībai šeit būtu pionieru loma spēlējama. Un tomēr Cilvēktiesības pasaulē nav viennozīmīga tēma. Bieži vien tie, kur cīnās par cilvēktiesībām, tiek pakļauti dažādām spīdzināšanām. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas Savienībai būtu jāspēlē vēl spēcīgāk loma, īpaši tajā, ko mēs darām trešajās valstīs. Līdz šim mēs neesam darbojušies vienotā frontē. Es uzskatu, ka pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā mums ir jāstrādā kopīgi, lai aizsargātu cilvēktiesības tiesību aktīvistus visā pasaulē. Komisijai ir pārstāvniecības visās valstīs. Šajās pārstāvniecībās strādā ļoti kvalificēti ierēģi, un mums vajadzētu viņiem lūgt tieši runāt par cilvēktiesībām. Paldies Benovs kundzei, Gerens kungs. Prieksēdētāja kungs. Ja mēs vēlamies, lai mūs sadzird ārpus Eiropas Savienības robežām un lai mūs sadzird tieši cilvēku tiesību jomā, tad es domāju, ka mums vajadzētu sakārtot pašiem savu sētu. Ārlietu dienests pārstāvēs Eiropas Savienību ārpus tās robežām, un tas, protams, tikai pierāda, ka 27 dalību valstis ir ieinteresēts runāt vienotā valodā un apkopot jau padomē esošās idejas par to, kā vajadzētu rīdzīt, rīkoties. 27 dalību valstis eh, jau ir izpildījušas tiesas nolēmumu cilvēktiesību tiesā Strasbūrā. Uh, Aštonskundze, kā jūs domājiet izpildīt gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē cilvēktiesību tiesas nolēmumu Strasbūrā, jo tādējādi mums varbūt izdotos izvairīties no ļoti nepatīkamas situācijas, kad mēs sprediķojam trešajām valstīm ko vienu, kamēr paši nespējam sakārtot lietas cilvēktiesību jomā. Tiek pārtrauc runātājs. Garenskungs tiek pārtrauc, un tagad Gressskundze. Vispirms es vēlētos pateikties Hautals kundzei par lielisko ziņojumu. Hautals kundze ir iesniegusi ļoti labu ziņojumu, kurā runa iet gan par instrumentiem, kas Eiropas Savienībā ir pieejami cilvēktiesību aizstāvēšanai, un īpaši vienu konkrētu jomu, tā ir tā saucamā cilvēktiesību klauzula, ko vajadzētu iekļaut pilnīgi visos starptautiskajos nolīgumos. Pirms pāris dienām Būs tā diena, kad mēs atcerēsimies Hondurasā notikušo valsts apvērsumu. Tas Honduras iedzīvotājiem ir bijis ļoti spēcīgs pārdzīvojums, bija vēlēšanas un pēc tam iestājās vesela virkni vardarbības eskalācijas aktu, kurā tika apspiesti gan žurnālisti, gan sievietes un vardarbības vilns bija ļoti plašs. Neskatoties uz protestiem, eh, šī valsts joprojām ir pret Eiropas Savienību Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir jāizmanto tās rīcībā esošie instrumenti. Tiek pārtraukta Grēzes kundze, priekšsēdētājs saka tagad Batan kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un es vēlētos eh, sveikt Aštonas kundzi mūsu plenārsēžu zālē. Cilvēktiesību pārkāpumu Eiropas Savienībā vismaz cerēsim, ka mēs varēsim kaut ko darīt. Vēlētos jūsu uzmanību vērst uz tiem noteikumiem, kāda ir Koridaļus cietumā Grieķijā. Šis Koridaļus cietums ir vienīgais, kurā ārvalstu pilsoņi tiek turēti ieslodzījumā, jo Lielbritānijas pilsoņi, kuri tiek izdoti Grieķijai, nonāk šajā koridalijas cietumā. Viens no maniem vēlētājiem šobrīd atrodas šajā cietumā, un tomēr man ir zināmi vēl seši Lielbritānijas pilsoņi, kuri ir, kuri noteikti nonāks karts arī šajā cietumā. Iespējams, ka jums jau ir zināms, ka Koridalius ir nosodījusi veselu virkni starptautisko organizāciju tādas kā Amnesty International un Godīga tiesa ārvalstīs. Šis cietums ir necilvēcīgs. Tas pilnīgi noteikti pārkāpj trešo Eiropas eh, cilvēktiesību konvencijas pantu Priekšsēdētājs pārtrauc. Kolēģi, kolēģi, es jums vēlreiz atkārtoju, jūs nedrīkstat pārsniegt savu runas laiku. Visi no politiskajām grupām runāt gribētāji ir izteikušies. Mēs esam beiguši brīvā mikrofona procedūru. Es tiešām atvainojos visiem, kuri nevarēja izteikties. Mums tam vienkārši nebija laika. Aštons kundzei tagad es došu vārdu, lai tā varētu atbildēt. Uh, much, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, arī atvainojos tiem, kuri varbūt nevarēja izteikties līdz galam, jo, protams, ka jūs visi esat aicināti pie manis griezties rakstiski, un tad mēs varam diskutēt par šiem jautājumiem. Noslēguma vārdos gribētu pieminēt to, ka es ļoti lielā mērā, es ļoti augstu novērtēju šīs diskusijas. Dažkārt eh, mums ir jārunā par lietām neatliekamā kārtā, un es zinu, ka parlamentam būs būtiska loma spēlējama, lai mēs noskaidrotu tās vērtības un iestātos par tām, par kurām runā Lisabonas līgums. Runiet par cilvēku cieņu, demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu. Tajā skaitā tiem, kuri e, ir minoritāts Eiropas Savienībā. Uh, Es uzskatu, ka uh, arī ārlietu dienestam vajadzētu iestāties par cilvēktiesībām tieši tāpat, kā mums ir jāiestājās par visām tām vērtībām, par kurām mēs šeit runājam. Vairāki no deputātiem pieminēja cilvēktiesību aktīvistus un par to, cik ārkārtīgi svarīgi ir turpināt dialogu ar šiem aktīvistiem. Jau uzsvēra savā ievadrunā, ka mēs eh, gatavojamies tikties ar cilvēktiesību aktīvistiem ikvienā valstī, kur es apmeklēšu. Un, protams, pēdējā laikā es tikos ar sievietēm no Afganistānas, un arī manā birojā Briselē ir laipni aicināts ik viens no visas pasaules, lai runātu par cilvēktiesībām. Cilvēktiesību, bu, cilvēktiesības būs būtiska tēma ārlietu dienas darbībā. Es saprotu, ka mums vēlreiz būtu jāizskata stratēģija, tai būtu jābūt plašākai gan komandējumu sagatavošanā, gan arī tajā, kā mēs sekojam līdzi mūsu uh, Eh, ideju īstenošanā. Varētu, protams, pieminēt Sudānu, un pie, tā, pie šī jautājuma mēs strādāsim brīdī, kad pilnā apjomā sāk strādāt ārlietu dienests. Es saprotu, ka cilvēktiesības būs eh, tas saistošais moments, par kurām, eh, kuru mēs iestrādāsim pilnīgi visos līgumos. Taču mums ir jānodrošina, ka, mums ir, ka mēs saprotam, kā uh, tikt galā ar dažādu cilvēktiesību momentu īstenošanu. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem, lai viņiem būtu pieejamas tās tiesības, kas ir viņu tiesības. Un eh, ir, protams, situācijas, kad mums būs jāizvērtē, kā to labāk darīt. Eh, bija deputāti, kuri pieminēja, ka cilvēki ar zināmiem, ar dažādiem eh, traucējumiem un, un atpalicību varētu tikt varē, lai viņu cilvēktiesības arī tiktu izpildītas. Un tomēr vairāk deputāti pieminēja arī citus aspektus. Runājot par politiskās apzināšanās deklarāciju, tad mēs uzskatām, ka vajadzētu ārlietu dienestā ietvert arī šo jomu. Es esmu sapratusi, ka informācijas apjā, apmaiņa un pieeja dokumentiem ir ļoti būtiska un ceru, ka tas tiešām palīdzēs godājumiem deputātiem. Runāt par struktūrām. Jā, mēs par to esam diskutējuši un tomēr nevēlētos šeit eh, teikt neko saistošu, jo nav jau tā, ka patreizējās struktūras mums ļauj pilnā mērā iestāties par cilvēktiesībām. Mēs uzskatām, ka tas ir jāiekļauj pilnīgi visu delegāciju darbā. Es esmu pārliecināta, ka Ikvienam no mums ir jādarbojās. Mēs nevaram cilvēktiesības kā tādu pasta kartīti ielikt kastītē un pateikt, tās ir cilvēktiesības. Mums ir jābūt pilnīgi skaidram, kā mēs rīkojamies. Zenkas kundze pieminēja tā saucamo vīzu režīmu kodu. Komisija ir sagatavojusi priekšlikumu un liekas, ka jūs to atsaucāties. Uh, Diemžēl šis priekšlikums neguva atbalstu visās dalību valstīs. Mēs eh, vēlamies redzēt eh, rezultātu, un tomēr visām dalību valstīm ir jāpiekrīt, un tad mēs varam strādāt tālāk. Es ceru, ka parlaments mums palīdzēs runājot par, cilvēkties, par Eiropas cilvēktiesību konvenciju, Tas ir ļoti svarīgs dokuments, tas ir iestrādās Lisabonas līgumā. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, mums ir svarīgs mandāts, bet eh, mēs rīkojamies paralēli dažādu dalību valstu darbam. Un visbeidzot, priekšsēdētā kungs, vēlētos pateikties par šīm svarīgajām debatēm. Es e, īpaši vēlētos uzsvērt tos svarīgos komentārus, kas man palīdzēs nākotnes darbā. Es vēlētos pateikties cilvēktiesību komitejai par paveikto. Paldies! Paldies Aštons kundzei! Un visbeidzot, es došu vārdu Hautals kundzei divas minūtes. Hautals kundze ir referēta. Uh, Priekšsēdētājs kungs, kolēģi. Uh, es gribētu pateikties visiem par šo ļoti interesanto viedokļu apmaiņu, un man šķiet, ka tas kāpo par ļoti labu pamatu uh, mūsu sadarbībai arī turpmāk ar augstās pārstāvs kundze. Uh, Es uzskatu, ka, lai um, baudītu uzticību, mums ir nepieciešams piemērot vienādus standartus visām situācijām pasaulē. Protams, izprotot arī zināmas nianses un atšķirības, bet mēs nedrīkstām nonākt situācijā, kad uh, mēs uh, cilvēktiesību problēmas uh, vienā valstī izceļām un citā eh, piesadzam acis uz tām. Es domāju, mums ir jāpraugās arī uz problēmām Eiropas Savienībā, jo Eiropas Savienības dalība valstīs ir nepieņēmāmi apstākļi uh, cietumos, tāpat, kas attiecās uz instrumentiem, kas tiek izmantot spīdzināšanā, arī šeit situācija Eiropas Savienībā nav apmierinoša. Es domāju, mums ir jābūt gataviem eh, skatīties arī patiesībai acīs un uz to, kā atsevišķas dalība valstis arī ir piedalījušās uh, schēmās, kas saistītas ar um, nelegālās aizturēšanas vietām. Un kamēr mēs vēl neesam pievienojušies Tad pievienojoties šai konvencijai par cilvēku tiesībām, mums ir arī jāapņemās izpildīt Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmums. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka Eiropas parlamentam ir piešķirtas jaunas pilnvars, un mums tās būtu jāizmanto gudri, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu. Tā kā vēlreiz paldies Moreiro kungam par viņu ieguldījumu šajās debatēs. Paldies, paldies Hautals kundzei! Es domāju, ka kolēģu aplausi apliecina um, atzinību par